Il Presidente. Priekšsēdētā kungs. La seduta ir ripresa, il processo verbale della seduta di ieri è stato. Cienījamie kolēģi, mēs atsākam uh, mūsu sēdi. Uh, vakardienas sēdes protokols ir visiem izdalīts, ja nav nekāda iebilduma pret šo protokolu, tad tas tiek uzskatīts par pieņemtu. Un tagad mums ir jāizskata Francisko Jose Milana Mona ziņojums par transatlantisko attiecību stāvokli pēc vēlēšanām Amerikas Savienotajās valstīs. Uh, Un es uzreiz dodu vārdu referentam Milanam Monam. Vispirms es vēlētos pateikties ēnu referentiem un arī tiem, kas strādāja pie atzinumiem. Es vēlētos pateikties visiem eh, kolēģiem par sadarbības